Per favore, kolēģi, volete prendere posto? Cienījamie kolēģi, gribu aicināt jūs ieņemt vietas. Mēs sāksim mūsu sēdes nākošo atvērto daļu. Lūdzu, ieņemiet vietas, ja jūs gribat sekot sēdes gais, gaitai, un ja nē, tad turpiniet sarunas ārpus sēdes telpas. esam vienojušies ar Lohbīlers kundzi, ka viņa vadīs šo atklāto sēdi, kurā piedalīsies mūsu eksperti. Tātad tie ir eksperti, kas pārzina situāciju Irānā. Un tas, protams, viss noderēs mūsam pašu iniciatīvas ziņojumam, ko izstrādās Belderkungs par Eiropas uh, Savienības uh, attieksmi pret Irānas uh, problemātiku. Vārds Lohbīlers kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Es vēlējos sirsnīgi sveikt mūsu vidū visus ekspertus, eh, kas piedalīsies viedokļu apmaiņā par Eiropas Savienības Irānas politiku pēc uh, Irānas vēlēšanām pagājušā gada jūnijā mēs esam ļoti uzmanīgi sekojuši situācijai ir Irānā. Esam vērojuši to, ka ir spēkā pieņēmušās represijas pret mierīgiem demonstrantiem, tiek izmantota vardarbība, dažādi ierobežojumi, cilvēki vispār nedrīkst kritizēt režīmu. Un uh, oktobrī mēs to visu apkopojām Eiropas parlamenta rezolūcijā. Oktobrī Irāna it kā uzklausīja starptautiskās atomeģentūras ieteikumus, ka ir eh, progress, ka ir iespējams vienoties, ka varbūt eh, zemi eh, bagātināto urānu var turpināt bagātināt ārvalstīs, bet, eh, nu, mēs bijām tā cerīgi noskaņot, bet tagad, vedot sarunas, nav panākts vispār nekāds progress, nav panāktas transformācijas, nē, tieši pretēji mums ir jākonstatē, ka Irāna kaut ko slepeni kaldina, viņi slepeni bagātina urānu, tagad šādi fakti ir nonākuši atklātībā, un mums kaut kas ir jādara, mums ir jāsagatavojas sarunām ANO drošības padomē, jā jāizlemj, vai nepieciešams stingrākas sankcijas, jo kodola enerģētikas jautājumā nav sasniegts pilnīgi nekāds progress. Šogad pieņēmām otro rezolūciju par uh, Irānu. Tur ir rakstīts gan par uh, smagajiem cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī, gan arī par to, ka neveiksmi cieta mūsu pūliņi beidzot kaut kādā veidā uzsākt sarunas par šo kodoli jautājumu. Tieši tādēļ es augstu vērtēju to, ka ārlietu komitejā ir organizēta uzklausīšana. Kā jau priekšsēdētāja kungs teica, mēs sagatavosim arī iniciatīvas ziņojumu par Irānu, bet noteikti piedalīsimies arī debatēs startautiskajā arēnā par iespējām sankcijām, un šis jautājums arī tiks nolikts uz drošības padomas darba galda. Es esmu patiešām ļoti priecīga pie mums sveikt mūsu ekspertus, kas piedalīsies uzklausīšanā. Es jūs īsumā iepazīstināšu ar ekspertiem, un pēc tam katrs varēs um, uzstāties ar savu prezentāciju, kam sekos uh, diskusijas. Pirmo mūsu vidū sveicu doktoru Valteru Pošu. Viņš uh, darbojas izpētes jomā Berlīnas uh, zinātnes un politikas uh, fondā. It sevišķi viņš koncentrējas uz tavajiem austrumiem un Āfriku. Viņš uh, it sevišķi daudz ir pētījis Irānas Islāma republikas attiecības ar Eiropas Savienību, Irānas drošības politiku, politisko sistēmu un Eiropas Savienību Savienības un Irānas attiecības. Tagad viņš padziļināti ir pievērsies transformācijas procesa izpētēji attiecībā uz fundamentālistiem. Sirsnīgs veids Poškungu mūsu vidū. Tālāk uzstāsies profesora Firuzē Nahavandi. Viņa pasniedz e, Briseles brīvajā universitātē. Viņa ir e, Īslāma valstu, tādu valstu, kas nav arābu valstis, eh, speciāliste, viņa ir publicējusi ļoti daudz rakstu par šo tēmitu, un Nahavandī ah, kundze, man ir ļoti liels prieks jūs sveikt Eiropas parlamentā. Jūs jau kā eksperta piedalījāties arī Irānas delegācijas sanāksmēs. Tas pats attiecas uz doktoru Rusbehu Parsī viņš arī bija piedalījies vairākās delegācijas sanāksmēs, kad runājām par sankcijām. Viņš strādā Parīzes uh, drošības institūtā, ir studējis ASV un citās valstīs un arī ir publicējis ļoti daudz rakstu par savu izpētes tēmu. Uh, visus eksperts vēlreiz sirsnīgs veids mūsu vidu un pirmais uzstāsies Valters Pošlūdzu. Paldies! Es uh, esmu centies sniegt pa, īsu pārskatu par uh, situāciju un par uh, zaļo kustību. Galvenais elements šajā zaļo kustībā ir, ir opozīcijas spēki, kas ir pret islama režīmu. Kargas Ronpārdī, Karobis partija, Defholas Žatamī un citas partijas. Joined, uh... Uh, Tāpat arī tur līdzdarbojas sieviešu kustība un uh, brīvības kustība. Tomēr uh, šīs partijas uh, vairāk ietilpst uh, Irānas režīmā kā tādā, atbalsta to un uh, ir tām bijusi kaut kāda loma uh, varas struktūrās gadu laikā. Vēlēšanu apgabali tomēr atšķiras. Ir reformistu koalīcija, kurā ir ne tikai šie reformas spēki, islam režīma reformas spēki, bet arī sekulārie spēki, demokrāti, visa veida un, protams, arī dažādas minoritātes. Visi šie spēki kopā neradītu īpašas bažas režīmam, ja Tī, ja tas viss nebūtu tādā sociāli saspringtā situācijā, sociālo nemieru laikā. Tas viss nonāca tādā eksplozīvā situācijā 2009. gada jūnijā. Tātad kāds ir modus operandi? Līdz šim spontanitāte, masu protesti un eh, tā saukto līderu paziņojumi no eh, zaļo pas, partiju puses eh, Karubija un Masabija. Bet tāpat arī daudz daž, dažādas radošas iniciatīvas ir veikušas jauniešu grupas. tiek. To... The, uh, representatives of the green movement uh, Katrā ziņā zaļo uh, kustības uh, pārstāvju atbaldītāji rīkojas tādā veidā, kas savulaik bija veiksmīgs 79. gadā islama revolūcijas laikā un ko nevarētu uzskatīt par tādu antirežīmu un antiislamisku kustību par sevi. Papildus tam ir pastāv tāda dziļa frustrācija visā šai situācijā, un šī zaļo kustība varētu gūt zināmus rezultātus. Šeit jāatzīmē, ka zināms izņēmums ir sieviešu kustība, kas nav īpaši zināma citām valstīm. Ir, protams, arī opozīcijas spēks atrodas ārpus valsts. Kustības uh, panākumus uh, var uh, izvērtēt Sekojošā veidā, pēc 2009. gada bija skaidrs, ka valdošais režīms gribēja likvidēt visus uh, pretējos spēkus, uh, kas faktiski bija bijuši lojāli režīmam. Ahmadidiņšāds savā pēdējā runā ļoti skaidri izteicās, ka jebkurš transformēšanās process prasa savus upurus un viņš skaidri norādīja, kāda veida transformācija viņam bija prātā. Kaut kāda veida islāma utopija, atstājot šo islāma republiku pagātnē un atstājot visas šīs demokrātiskās struktūras, noliekot malā un iet uz kaut ko ļoti tādu autoritāru un pat vēl briesmīgāku, kas, zināmā mērā, ir tāda utopija. Vienkārši tāpēc, ka dieva vara tiks pausta un proklamēta. Uh, ir zināma uh, minoritāte bijusi šī Irānas režīmā jau pēdējos 30 gadus, un tā savu balsu šobrīd ir padarījusi dzirdamāku. Tomēr, ņemot vērā, ka uz ielām sākās nemieri, uh, režīms tomēr vairāk uh, nevarēja šo situāciju noregulēt, lai kā centās. Larčani kungs, viņam nācās rast tādu samierināšanās valodu, un režīms šobrīd cenšas eh, it kā pārvilināt savā pusē šos reformistus, eh, viņu augstākos līderus, eh, publiski solot viņiem līdzdarbošanos un cenšas izolēt šīs dažādās grupas, kas ir zaļajā kustībā. Tā piemēram, bija ļoti nopietni centieni vārdu demokrātija izsvītrot no jebkādām publiskām debatēm, un Lara Čānī galu galā uh, tomēr nācās atsaukties uz Irānu kā uz demokrātisku valsti uh, savā runā jāsdā. Tas nenozīmē, ka uh, režīms uzreiz, nekavējoties, pārņemt šo vadējo, vadošo pozīciju un pārņemt šo zaļo kustību. Tomēr pirmais solis un svarīgākā šī režīma ideja ir pāriet uz tādu pilnīgu uh, autoritāru valsti, un šis solis ir izgāzies. Līdz šim zaļā kustība ir uh, bijusi veiksmīga savā darbībā visos līmeņos. Tomēr jautājums ir par to, vai šī kustība ir ilgtspējīga. Sākot no 20, uh, 2009. gada jūnija, uh, režīms ļoti aktīvi, agresīvi ir uh, vajājis uh, to politisko spēku pārstāvis, kuri ir bijuši uh, kur ir pauduši atbalstu islamam un islama revolūcijai. Tātad lojāls partners it kā. With, clearly with the aim to... Tātad šie uh, cilvēki saskārās ar uh, tādiem smagiem vajāšanas un apspiešanas līdzekļiem visā valstī. Vēl viena problēma tā sauktie līderi, eh, kas pārstāv savas partijas, ir izteikuši dažādas izteikumus, bet papildus tam nav nekāda skaidra tāds kopīgs rīcības uh, ietvars. Režīms ir diezgan veiksmīgi bloķējis uh, nemierus un neapmierinātību, uh, lai nebūtu tāds viens kopīgs politisks signāls, kaut gan tomēr tas viss vēl varētu stiprināties. Tātad īsumā mēs eh, varam paredzēt, ka režīms gūs eh, zināmas uzvaras tuvāko mēnešu laikā, tomēr, man liekas, eh, ārkārtīgi asie cilvēktiesību pārkāpumi, un man kolēģi vēl par to runās, dod garantiju, ka šī frustrācija nekur nepazudīs, un cilvēki tam nepakļausies. Bez tam sociālā situācija, sociālais, sociālā neapmierinātība palielināsies, tā pieaugs, un mēs varam paredzēt, prognozēt, ka iespējams pār modificēsies šī zaļo kustība, pārveidosies un turpinās uh, savas uh, politiskās ieceres turpmākos mēnešos. Lielākais uh, režīma mērķis šobrīd ir pārvilināt savā pusē šo pārējo partiju vadītājs, kur joprojām ir darbojas tiesiskuma ietvaros. Tātad viņi darbojas šīs zaļās kustības ietvaros reformistu un, ne, reformistu un neo reformistu vidū. Šis strupceļš varētu turpināties vēl kādu brīdi, Nevienā frontē nekāda reāla virzības priekš nav bijusi šobrīd, nekādas. Tātad samierināšanās nekādā veidā netoti, nenotiek, un situācija gluži otrā tikai vēl pasliktinās. Paldies! To, uh, eh, professor Nahavandi, please. Nahavandi, kungs, lūdzu. Uh, merci, Kundze. Uh, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Desmit minūtes nav daudz, tāpēc es centīšos strukturēt uh, savu sakāmo trijās daļās un runāšu par to, kas man šķiet svarīgākais, lai saprastu, kāda uh, kāda ir cilvēktiesība situācija Irānā, jo man tika izteikts lūgums tātad runāt tieši par šo tēmu. Centīšos iet skicēt ietveru situāciju, pēc tam runāšu par dažiem tiesību, cilvēktiesību elementiem un pēc tam aplūkošu, kas varētu būt darāms no Eiropas viedokļa. Tātad pirmajā daļā gribētu norādīt uz dažiem elementiem, kas man šķiet ļoti svarīgi, lai saprastu, kādā, kādā momentā, kādā situācijā mēs šobrīd esam. Es domāju, ka nedrīkst aizmirst, ka Irānas Islama Republika tāpat kā, piemēram, Ķīna, zināmā mērā ietilpst šajās divās valstīs, kuras ir uh, viss, tā teikt, negatīvāk vērtētas tieši uh, cilvēku tiesību īstenošanā. Un tādā ziņā šīs valstis ir diezgan tuvas un tuvinās. Pirmais elements, ko nekad nedrīkstētu aizmirst, otrais elements. Domāju, ka mums ir zināma tendence aizmirst, runājot ar Irānu, ka tā ir Islama republika. Un tas nozīmē, ka tur pastāv teokrātija, kas uh, principā ir eh, šo, eh, šīs valsts konstitūcijas uh, pamatā. Tātad tas ir režīms, kas Uh, kas suverenitāti dod nevis tautai, nācijai, bet to nosaka Dievs, tātad augstākais vadītājs, un tādā veidā arī ir strukturēta konstitūcija. Tas nozīmē, ka tad, kad mēs diskutējam par cilvēku tiesībām, tad šis uh, dieva augstākās uh, būtnes suverenitātes e elements nekad nedrīkst būt aizmirsts. Tātad tā ir konstitūcija, kas tika izveidota pēc uh, referenduma, uh, kas tika organizēts. Un uh, šī teokrātija visus irāņus padara par zemākiem attiecībā uz varu. Tātad augstākajam vadītājam ir uh, vara, viņš pieņem lēmumus, un es domāju, ka šo elementu arī nedrīkst aizmirst. Tātad raugoties uh, šo konstitūciju, mēs redzam, ka pastāv ārkārtīgi daudz uh, pretrunu, kad mēs mēģinām saprast, kas notiek Irānā. Jo it kā ir kaut kas viens no vienas puses, un tad ir kaut kas cits. No vienas puses runā par sieviešu un vīriešu līdztiesību, bet uh, no otras puses sievietes tomēr ir uh, uh, zemāk novietots nekā vīrieši. To ņemot vērā, es domāju, ka attiecībā uz Irānu ir daudz dažādu pieņēmumu, kas varbūt arī nav pamatoti. Atgriežoties pie šīs uh, teokrātiskās uh, situācijas. Un uh, par to jau tika nedaudz stāstīts. Irānas režīms ar lielu ticību tic savām tiesībām pieņemt lēmumus un pārējos sev pakļaut. Vēl viens rakstur lielums šim režīmam. Nedrīkst uh, aizmirst, ka uh, šobrīd notiek atgriešanās pie 1970. Uh, gada runām, tādām revolucionārām runām, kas ir vērstas uz visu pasauli, un, manuprāt, tieši šādas attiecības Irāna veido ar pārējo pasauli. Un, uh, Un, protams, arī nedrīkst eh, nenovērtēt eh, šīs valsts eh, sasniegto pēdējā laikā. Tā tad. Tāda ir šī kopējā situācija. Es negribu atkārtot visu, kas jau tika teikts. Par cilvēku tiesībām ir kaut kāda turpinājumība, protams, notiek kaut kāda evolūcija, diezgan negatīva, paplašinās represijas, Bet tāpat laikā šīs represijas nav nekas jauns Irānā. Tātad šī cilvēktiesība apspiešana notiek segregācija universitātēs, eh, ir diskriminācija darba vietās, eh, eh, šī atšķirīga attieksme pret sievietēm un vīriešiem, attieksme pret minoritātēm. Visas minoritātes ir kontrolētas un apspiestas un vai nu tās būtu sievietes, vai homoseksuāļi, vai, teiksim, nepilngadīgie cilvēku sodīšana Irānā. Un īpaši attiecībā uz mazgadīgajiem, manuprāt, ir tāds elements, ko mēs visi, diemžēl, pazīstam. Tātad šajā režīmā, protams, pastāv opozīcija un spriedze, kas aprakstītajā situācijā uh, it kā nedrīkst izpausties. Tātad pastāv pretruna starp uh, šo režīmu, kas uh, vēlas savu autoritāti un kas tomēr nevar savas idejas uzspiest, jo lielākā daļa iedzīvotāji ir jauni, jo neaizmirsīsim, ka tie cilvēki, kas iziet ielās, ir uh, tie, kas neko citu nav pieredzējuši. Viņi dzīvojuši tikai šajā Islama republikā, un arī tas ir svarīgs uh, elements. Uh, tā tad šī uh, pastāv šī individualisma uh, ideoloģija. Uh, cilvēki arvien vairāk dzīvo uh, pilsētās, arī atkal šis pretstats starp uh, pilsētām un uh, laukiem it kā sāk izlīdzināties, ir jaunatne, kas prasa brīvību. Jautājums, protams, ir kāda veida brīvība viņi vēlas, vai viņi gribas šo patēriņa brīvību, vai viņi vēlas uh, politisko brīvību. Es domāju, ka tas joprojām ir jautājums, ko vajadzētu noskaidrot. Uh, Tātad, ko šajā situācijā varētu darīt? Domāju, ka pirmā lieta, raugoties no Eiropas, kuru no, eh, nepieciešams noregulēt, lai Eiropai arī būtu kaut kāda ticamība. Pirmkārtām ir jāizvairās no dubultas uh, valodas, jo nekā ļaunāka par to nav, kā dod tas, uh, ja uh, izmanto šos dubultos standārtus. Tātad tas nozīmē runāt par cilvēku tiesībām, runāt par uh, sankcijām, par visu to, kas notiek Irānā, bet tāpat laikā uh, slēgt uh, izdevīgs kontrakts ar uh, Irānu. Mēs redzam, ka masu mēdījos ir daudz uh, informācijas par šādām izdevīgām vienošanām, un eh, tātad, kā es teicu, tāpēc nedrīkst izmantot šo uh, dubulto valodu. Arī amerikāņi, jāsaka, ir diezgan daudz uh, investējuši un ieguldījuši šajā valstī. Vairāk kā 10 miljārdu dolāru ir investēti no Amerikas puses Irānā un uh, vēl papildus. Tātad kāda uzticamība varētu būt ir no politiskās puses Eiropai? Tātad uh, Tas, manuprāt, ir elements, kas ir uh, centrāls. Tātad, kādas ir Eiropas prioritātes? Tāds ir jautājums. Uh, runāt uh, par vērtībām un censties uh, aizstāvēt savu ekonomiku. Šīs divas lietas reizēm ir tās diezgan sarežģītas, un es runāšu ātri, tāpēc, ka man ir drīz jābeidz. Jāsaprot, ko saka Irānas uh, puse. Es domāju, ka viņi arī pauž savu skatījumu uz pasauli, un mēs reizēm varbūt ne īsti labi saprotam, ko viņi vēlas pateikt. Es nesaku, ka tāpēc ir jādod viņiem kaut kādas uh, uh atlaides, bet ir jāmēģina viņus saprast. Tā tad sankcijas. Sankcijas, par tām laikam man nebūs laika izteikties, kāda veida šīs sankcijas ir. Es domāju, ka Irāna ir it kā kurl uz visu, kas notiek, kaut kādi secinājumi tomēr no tā viss tiek izdarīti. Domāju, ka tas, kas šotiek notiek uh, Irānā, un uh, ekonomiskā sadarbība, manuprāt, ir vairāk jāvērš tieši uz Irānas iedzīvotājiem, kurus vajadzētu censties uh, atbalstīt un uzklausīt. Un runājot par šo kodoli jautājumu. Varbūt vajadzētu novilkt tādu paralēli ar uh, Kūbas uh, raķešu krīzi uh, 63. gadā, lai uh, to visu labāk saprastu. Jo, protams, nevar noliekt, ka Irāna tā jautājumā darbojas dziļāk un uh, cenšas panākt kaut ko citu, bet varbūt tomēr salīdzinot to mēs varētu rast kaut kādu skaidrojumu un citu motivāciju. Danke, Frau uh, Profesor. Paldies, Nahavandī kundzei. Un tagad došu vārdu uh, doktoram Pārsīlūdzu. Good day. Thank you very much. Um... Paldies. Man bija jārunā par uh, reģionālajiem aspektiem, un es mēģināšu to izdarīt lakoniski un neatgriezties pie tiem jautājumiem, par ko jau runāja iepriekšējie kolēģi. Ja mēs runājam par reģionu, viens no galvenajiem principiem, kas jāpatur prātā, eh, aizvien atkārtoti aplūkojot Irānu, ir tas, ka pietrūkst kopīgā drošības ietvara, eh, aplūkojot eh, vidējos austrumus, golfa līci, Persijas līcī tur ir eh, tāda sacensība, eh, tāda kā konkurence, viņi baidās arī no lielākā kaimiņa šajā apgabalā, neskatoties pat uz kodoli jautājumu, bet kā kaimiņi, kas tādi jau ir bijuši gadu simteņiem, viņi visi saprot if the situation were to deteriorate. Kādas eh, sekas uh, vedīs sev līdzi bruņots konflikts? Tādēļ mums vajadzētu arī palūkoties uz valstīm, kas atrodas pie Persijas, eh, Persijas līča labajā pusē, ja pat tās vēlas, lai atoma programma būtu veltīta pilnīgi civiliem mērķiem. No otras puses, šīs valstis šķiet nevēlas turpināt šādu pokeru spēli, kas varētu radīt briesmas, kuru apmēru nav iespējams paredzēt, un tas varētu rezultēties bruņotā konfliktā. Es domāju, tas vienmēr ir jāpatur prātā, tad, kad mēs diskutējam arī par kaimiņu valstu attieksmi pret Irānu. Tagad, eh, protams, dienvidu krastā ir daudz valstu, piemēram, Katāra, kam ir draudzīgas attiecības ar Irānu, tām ir gan eh, tādas komerciālas, tirznieciskas saiknes. Uh, un jāņem vērā, ka Dubaja, apvienotais Arabu Emirātos, ir arī viens no spēcīgākajiem ekonomiskajiem partneriem. Protams, ir kopīgas šaubas, ir apusējas bailes, un te jārunā arī par etniski reliģisko aspektu, jo, ja mēs runājam par Irānu, uh, uh, ir bailes uh, star, par to, ka varētu būt tādi reliģiski konflikti, ņemot vērā arī to, kādi ir, piemēram, austrumu kaimiņi Pakistānā un uh, valstis, kas atrodas pie Persijas līča krastā, ir um, norūpējušās par šītu minoritātēm, proti, ka tās varētu kaut kādā veidā Teherāns valdību uzkūdīt pret citām minoritātēm. Protams, uh, katrs it kā mēģina uh, novērot otru, mēģina atturēties no dažādiem kārdinājumiem, un mēs dzirdam arī apvainojums no abām pusēm. Piemēram, varētu spekulēt, eh, cik pamatot ir šie apvainojumi un vai vispār tiem ir kāds saturs. Un tagad uh, īsi atgriežoties pie uh, drošības ietvara pieejas. Kādas problēmas šeit rodas? Citiem šķiet, ka, tas vispār ir, uh, ka tā ir vispār tikai tāda spēlīte, piemēram, gan ASV, gan tuvējie austrumi tā uzskata. Tas nozīmē, ka tad, kad Irānas kaimiņu valstis nevēlas iesaistīties bruņotā konfliktā, no otras puses tās ir nobijušās no tādas Irānas un ASV satuvināšanās, kas atkal šīs kaimiņu valsts atstātu ārpus spēles. Tad, ja mēs runājam par šo jautājumu risināšanu, neskatoties, vai tas ir balstīts uz kodola jautājumu vai tādiem citiem jautājumiem, politiskiem jautājumiem, šķiet, ka neviens nespēja iedomāties tādu līdzās pastāvēšanu, kas nav balstīta uz konkrētiem nosacījumiem. Tā ir milz problēma. Like Tagad es eh, varētu pieskarties dažiem jautājumiem, ko minēja arī mani kolēģi, sevišķi runāja par sankcijām. Viens uh, no pirmajiem jautājumiem, kas mums būtu jāuzdod, ja mēs runājam par turpmākām sankcijām, ir tāds, ko tad īsti mēs vēlamies sasniegt ar sankciju palīdzību. ANO izvirzītās sankcijas attiecas tieši uz šo kodoli jautājumu, un e, īstenībā tās ir ļoti mērķiecīgas. Galvenais mērķis, ko ar šo sankciju palīdzību vēl sasniegt, ir ļoti īpašs tāds konkrēts. Ir valstis, kas, piemēram, ir izvirzījuši sankcijas pret Irānu 30 gadu garumā, piemēram, ASV, Tādēļ es, es līdz šim brīdim neesmu sapratis, ko tās ir uh, sasniegušas. Lai izvirzītu mērtiecīgas uh, sankcijas pret Irānu, ir jāsaprot, kādus mērķus mēs vēlamies sasniegt tieši Irānas teritorijā. Un pēc tam uh, šīs sekas varētu arī nest līdz kaut ko konkrētu, konkrēts ieguvums. Vai mēs šeit vēršamies pret režīmu kā tādu, vai mēs uh, kā galveno mērķi izvirzam šo kodoli jautājumu. Ir, protams, arī tāds sankcijas, kas uh, atstāja iespaidu uz sabiedrību, no tā nevar izvairīties. Mums, protams, ir jāpadomā, kā cilvēki Irānā reaģēs uz šīm sankcijām, jo sankcijas, kas iedragās Irānas ekonomiku, protams, ietekmēs jebkur cilvēku dzīvi. Un tā ir tāda kā spēle, kā azartspēle, ja mēs domājam, ka tās ietekmēs tikai un vienīgi tādā ierobežotā, izolētā veidā valdību. Es uzskatu, ka mums noteikti ir uh, jādomā par cilvēktiesību jautājumu, jo kodola jautājums īstenībā pagaidām uh, tik spēcīgi neietekmē politiskos jautājumus Irānā ja mēs vēlamies uh, sasniegt konkrētu reakciju no Irānas puses, tad cilvēktiesību jautājums būtu daudz spēcīgāks trumps, ko izspēlēt, jo šeit norisinās diskusijas. Šīs diskusijas pašas par sevi ir tāda rakstura sarunas, kas eh, varbūt eh, nav iesaistīts šajās politiskajās spēlītēs. Mums vajadzētu padomāt, vai mēs vēlamies eh, iesaistīties šajā politiskajā futbolā, ko tagad spēlē Teherāna. Un es domāju, ka tas, jebkurā gadījumā šī spēle nebūtu visai produktīva. Viss tam var piekrist. Tādēļ es varētu teikt, ka šis kodola jautājums mūs tuvākajā nākotnē nepie kā nenovedīs. Nē, cilvēktiesība jautājums ir tas, kas var mums palīdzēt kaut ko virzīt uz priekšu un iegūt uzticību gan ņemot vērā iekšpusē atrodošos, gan arī tos, kas ir ārpusē. Paldies! Danke, Herr Doktor. Paldies doktorkungam, pārsīkungam. Paldies par jūsu situācijas vērtējumu, par izteiktajiem priekšlikumiem. Tagad mēs eh, varam eh, runāt līdz 12.40 maksimums, un, eh, jo pēc tam tulkiem ir jādodas prom. Pieci runātāji ir pieteikušies, sastais, nu, pat tika pierakstīts runātāju sarakstā, un pēc tam es slēgšu runātāju sarakstu. Arī man pašai ir viens jautājums Poša kungam. Ko mēs novērojām? E, valdība mēģina visiem spēkiem apspiest e, zaļo kustību, viņi arī ir ierobežojuši informācijas tehnoloģiju ierobežošanu tādā veidā e, zaļās kustības aktivitātes padarot gandrīz neiespējams. Vai jūs varētu teikt, ka Eiropas Savienība varētu atvieglot zaļajai kustībai piekļuvu modernajām tehnoloģijām, lai varētu šos ierobežojumus izskaust. Protams, tas nozīmē, ka tas uh, prasīs arī zināmas sankcijas. Pirmais izteiksies Bēlderkungs. Bēlderkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos uzteikt mūsu runātājus, viņu prezentācijas bija ļoti saistošas un ļoti īsi. Es uh, lauzu galvu. Vai eh, Irānā norisinās tādi ieprocinoši revolucionāri rādītāji, vai tur ir tādas eh, zināmas kustības vai jaunas vēsmas, vai mēs varam kaut ko panākt, vai tur ir iespējams samierināšanās, un vai uh, valdība varētu uzsākt sarunas ar opozīciju. Un, protams, jārunā arī par to, Eh, kas notiek ar uh, Irānas minoritātēm. Tur ir, piemēram, eh, sīrieši, tur ir ārābi. Es domāju, par to noteikti arī vajadzētu runāt. Tad, kad mēs uh, sarunājamies par Irānu, tie varētu būt tādi visai mm, vāji režīmu punkti, uz kuriem mēs varētu uzspiest savās interesēs. Un tagad ir tāds kā kiberkarš, ko ir uzsācis pats režīms. Mums Eiropas Savienības iestādēs ir skaidri un gaiši jāpasaka, uh, ka neskatoties uz savām rūpēm par uh, kodola enerģijai iztērēto budžetu, mēs esam nobažījušies par Irānas pilsoņu pamatiesību pārkāpšanu. Tā tad uh, varbūt šis kiberkarš arī varētu būt uh, tāds kā trumps, ko mēs varētu izmantot, pasakot, ka pamatiesības tiek pārkāptas. Mēs varam uh, par to, mēs varam to skaidri, eh, uz to skaidri norādīt, eh, nesaņemot tajā pašā laikā pārmetums no Irānas, ka mēs iejaucamies viņu politikā. Paldies, paldies Bēldera kungam, bet es vēlējos visiem kolēģiem likt pie sirds, lūdzu, formulējot savus jautājumus pēc iespējas īsāk, lai mēs vēl varam uzklausīt arī eksperta atbildes Gomešas kundzu, lūdzu. Paldies, paldies par fascinējošajām prezentācijām. Es vēlējos pateikt, e, ka jūsu redzējums bija ļoti interesants, proti, ka kodoli jautājumu varētu atrisināt ar cilvēku tiesību instrumentu palīdzību. Nu, tā es vismaz e, sapratu no pārsīkunga izteikumiem. Given... Nu, man radās vismaz tāds iespējas, uzklausot jūs, it kā, ka mēs Bet e, daudzi bija nobežījušies par to, ka risinot kodoli jautājumu, mēs varētu it kā pasliktināt cilvēktiesību situāciju šajā valstī. Mums ir jārunā arī par proaktīviem pasākumiem, kā mēs varētu atbalstīt cilvēktiesību aktīvistus šajā valstī ir e, Eiroņūs persiešu valodā. E, Šāda raidījuma apraidi ir nodrošināta, bet e, kādi instrumenti vēl ir jūsu prātā? Tad, kad mēs domājam par Irānu, arī par citām valstīm, bieži vien ir Ir, piemēram, muģahedīna kustība, kas kļūst spēcīgāka, un es vēlējos pavaicāt, kāda ir. Of this parliament, not to be misled. Thank you. Kāda eh, ir situācija ar uzticamību un eh, vai tur ir iespējams kaut ko uzlabot? Paldies, Gālēr kungs! Nu, divi jautājumi. Pirmais par nacionālajām minoritātēm, eh, ņemot vērā jūsu vērtējumu, cik lielā mērā tajā ir iesaistīta zaļā kustība. Un, ja mēs runājam par Irānas nākotni, varbūt vajadzētu arī padomāt par attālināšanos no centrā, centralizācijas, lai uh, daudzos lēmumos varētu iesaistīt arī minoritātes. Tālāk par sankcijām. Vai jums nešķiet, ka mērtiecīgas sankcijas pret konkrētām personām režīmā, pret pazīstamiem cilvēkiem, kas, uh, vē, kas uh, ir augstos amatos, vai varbūt uh, iesaldējot, piemēram, šo cilvēku bankas kontus, ņemot vērā daudzos eh, tūkstošu cilvēku, kas strādā, piemēram, tieslietu nozarē, kas ir dažādos reliģiskajos fondos. Ja mēs viņus iekļausim sankcijas sarakstos un publiskosim šo cilvēku vārdus, nu vai tam nebūs kāda efekta, tam būs noteikti labas sekas. Tas uh, vērsīsies gan pret cilvēkiem, un viņi it kā tiks. Uh, nolikt uz skatuves starmešu gaismā, un jebkurš zinās, ka viņi sadarbojas ar šo režīmu, un visi zinās, kurš ir vainīgais. Man šķiet, ka tāda režīms varbūt vairs nebūs tik spēcīgs, tā tad varbūt valstī izdarot šādu veidu spiedienu, mēs kaut ko arī sasniegsim. Paldies, tagad Salāto kungs. Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos pateikt sekojošo. Darbojoties kā politiķis, es esmu pieredzis pie tādas Vatikāna stila valodas. Es vēlējos pateikt, ka trīs eksperti īstenībā pat pārspēja mūsu drošākās iedomas. Uh, Viņi tā tad eh, sāka savu uzstāšanos un, un skāra ļoti plašus tematus, bet varbūt mums vajadzētu runāt vienkāršāk. Es vēlējos pavaicāt trim ekspertiem. Ja mēs runājam par dieva gribas izpildi, par teokrātiju, vai Irānā tas ir konkrēts pierādāms fakts? Vai tas ir domāšanas veids? Eiropā situācija ir atšķirīga. Mēs šādu teokrātiju neatbalstam. Tā šeit nav dzīva. Uh, Vai jums šķiet, ka tas ir, eh, šī dieva griba ir likumam līdzās nostādam e- Irānā? Tālāk vēlējos pavaicāt ekspertiem par eh, to, eh, kāda būtu Eiropas Savienības un opozīcijas attiecība vērtība. Trešais jautājums. Vai jūs varētu piekrist, ka ir iespējams īstenot uh, nāves sodu moratoriju Irānā, ja to pieprasītu Eiropas Savienība. Varbūt, ka mūsu komitejas locekļi arī vēlāk varētu doties uz šo valsti. Frau Schake, un ich bitte Sie wirklich ganz kurz zu sein. Eh, vai es varētu jums eh, lūdzu lūgt izteikties ļoti īsi? Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze, saka Šāks kundze, paldies arī runātājiem. Eh, viņu uzstāšanās bija patiešām ļoti plaša skāra, plaša tematisko loku, tā bija ļoti daudz šautņaini, mēs runājam par kodolu programmu. Mēs, protams, vēlamies kaut ko darīt šajā situācijā, mēs vēlamies uzlabot cilvēktiesību situāciju, pamatiesību ievērošanu. Protams, Irāna bieži vien nav turējis doto vārdu, nav nav ievērojis termiņus. ASV runā par tās augtajām viedajām sankcijām un varbūt varētu arī publiskot to cilvēku sarakstu, kas ir veikuši noziegums pret cilvēci, kas uh, ir eh, bijuši līdz šim nesodīti. Es vēlējos pavaicāt ekspertiem, kāda būtu pareizākā pieeja Ja, piemēram, arī atceltu sankcijas pret uh, saziņas tehnoloģijām, lai arī būtu iespējama informācijas brīvība, vai tas varētu būt labs instruments. Paldies! Un tagad, Lehner kungs, es pirms tam jūs neredzēju. Paldies! Es izteikšos ļoti īsi. Uh, Ra Nahavantī kundze runāja par ekonomiskajām tirzniecības attiecībām eh, starp Irānu un Eiropas Savienību. Bieži vien rietumu valstis izmanto tādu dubult morāli. Es saprotu, ja mēs par to sūdzamies, bet ja es eh, tajā jautājumā iedziļinos, protams, man jādomā arī par sankcijām. Un ko tas nozīmētu? Tas nozīmētu, ka mums vajadzētu vienkārši kā ar nāzi pārcirst šīs tirzniecības attiecības, bet, protams, tas smagi ietekmēs arī iedzīvotājiem iedzīvotājs, vai mēs tādā veidā ko sasniegsim. Es nezinu, vai mēs varam, piemēram, šo iedzīvotāju jautājumu un sankciju jautājumu tā nošķirt un kā tas būtu realizējams. Paldies, un, dārgie eksperti, tagad jums ir neiespējamais uzdevums uh, atbildēt uz visiem jautājumiem. Un tagad pirmais poškungs. Internet, uh, Paldies, runājot par kiberkāru internetu. Uh, Irāņi bija ļoti izdomas bagāti, viņi varēja piekļūt gandrīz visām modernajām iekārtām, kas viņiem bija nepieciešams, nu vai nu pilnīgi oficiāli, vai tā pusoficiāli. Un ja bija nepieciešams, viņi ātri varēja piekļūt nepieciešamajām uh, datoru programmām un tās arī izmantot. Tika runāts par to, ka modernās tehnoloģijas internets ir jāievieš Irānā pēc iespējas ātrāk. Viņi šais tehnoloģijas izmanto un izmanto tās ļoti rafinēti. Viņiem ir iespējas, uh, kā apiet. Uh, šos kiberkara likumus, tur ir cilvēki, kas ir ļoti lieli datoru speciālisti, bet, protams, debats ir ļoti interesantas. Un tās skar arī cits jautājums, ne tikai šo kiberkaru. Es saprotu, ka šie cilvēki ir, ir rīcības spējīgi, viņi arī nav uh, es nesaprotu. Eh, režīms, protams, arī šos cilvēkus pastāvīgi kontrolē, novēro, un es nezinu, kā viņus varētu apstādināt. Tiek kontrolēts arī telefons sarunas, un arī internets tiek kontrolēts. Viņi, protams, bloķē arī dažādas lapas, eh, portāls internetā, bet par ko mēs esam nobažījušies, ja cilvēki varētu izmantot internetu, uh, lai ātri organizētu, lai sasauktu cilvēkus uz lielām demonstrācijām, arī to varētu kontrolēt. Tātad viņi nav pārāk no, nobažījušies par internetu izmantošanu. Tātad valdība nav nobažījušies par internetu izmantošanu, jo viņi to pietiekam labi var ierobežot un kontrolēt. Tālāk runājot par etniskajām minoritātēm, kāda ir visdramatiskākā situācija? Protams, eh, eh, ir reģioni, kur ir ļoti daudz radikālo grupu, un eh, bija demonstrācijas apspiešana oktobrī, bet tagad apdomāli Krīgi bija liela demonstrācija, kas vainagojas ar panākumiem. Jāņem vērā, ka Irānas konstitūcija ir abrīnojam iecietīga pret dažādām minoritātēm, tās var runāt savās valodās, tur ir arī uh, kristiešu, kristiešu pārstāvēt iestādēs, un ja mēs runājam par sunītiem un šītiem, šīti ir etniskā minoritāte, tur ir uh, dažādas kustības, un tad daudzos gadījumos ir tāda slēpta spriedze, kas it kā neizpaužas uz uh, ārpusi. Uh, Irānas režīms īstenībā uh, konstitūciju nevienmēr ievēro attiecībā uz etniskajām minoritātēm, ne visos punktos. Es domāju, ka varbūt kāds no kolēģiem varētu turpināt tālāk. Paldies. Par revolūciju. Šeit ir divi elementi. Šītu garīdznieki nekad nav bijuši vienoti, un šie ideoloģiskie līderi, Homēnī un visi šie uh, garīdznieki, viņi atrodas pie varas ne jau tādēļ, ka viņi būtu reliģiozi cilvēki, bet tādēļ, ka viņi piedara kaut kādai konkrētai partijai. Un uh, Ir daudz cilvēku, kas apgalvo, ka islāms un cilvēku tiesības iet roku rokā un uh, viens princips neizslēdz otru, bet nekad Irānas vēsturē cietumā nav bijuši tik daudz cilvēku, kā tieši tagad gan ajatolas, uh, eh, reliģiskie vadītāji, garīdznieki un tā tālāk. Un jāņem vērā, ka opozīcija pārstāv jauni, kaislīgi cilvēki, kas uh, vēlas kaut ko panākt. Viņi kādreiz bija jauni, 1989. gadā, tagad viņi jau ir 40, 50 gadīgi, nu, un viņi īstenībā nepa, neatspoguļo lielo opozīcijas vairākumu. Paldies, tagad Nahazākī kundze. Paldies, es arī centīšos neizteikties pārāk gari. Es gribētu atgriezties pie jautājuma par eh, šiem reliģiskiem vadītājiem. Uh, Uh, un gribu norādīt, ka ne tikai liela uh, daļa uh, reliģisko vadītāju un darbinieku ir ieslodzīti cietumos un ir mājas arestā, bet tāpat laikā notiek arī sodīšana un notiek tiesas, tribunāli tieši šiem reliģiskiem vadītājiem, reliģiskiem darbiniekiem. Un viņi tādā veidā cieš no viss varbūt smagākajām represijām. Un, uh, Uh, šis jautājums par uh, reliģiskiem vadītājiem, kuri zināmā mērā ir tāda kā cerība rītdienai, jo daļa šo reliģisko uh, darbinieku ir par to, lai nodalītu sabiedrību, valsts varu un reliģiju. Un tieši šo cilvēku daļu mums vajadzētu ieklausīties un Tas man noved pie Irānas opozīcijas jautājumu un par mužahedīniem šobrīd eh, tas uh, nepastāv iespējams uh, ne ārpusē, ne iekšpusē. Tā tad nav principā šādu uh, opozīcijas vadītāju. Zaļo kustība, jā, tā ir, bet es nedomāju, ka tie, kas ir pasludinājuši sevi par šādiem kustības it kā vadītājiem, es nezinu, ka viņi tādi bija, Musavī kungs un citi, jā, viņi ir pieķērušies šīm protesta akcijām, bet uh, nav viņu tādu izteiktu skaidru līme, eh, līdeņu, līderu, un tieši tāpēc tas, manuprāt, arī kavē šo opozīcijas izpaušanos. Muģhedīna nav nekāda alternatīva. Daudziem irāņiem viņi šķiet vēl ļaunāk nekā pašreizējais režīms, tāpēc uh, kaut kādu ideju kombinēšana irāņiem šķiet vēl bīstamāk. Tas nozīmē, ka jā, viņi ir aktīvi, ļoti aktīvi, viņi ir labi atbalstīti, un uh, viņi virzās uz priekšu, bet eh, tāpat laikā tas nenozīmē, ka viņi noteikti saņem Irānas eh, iedzīvotāju lielumu atbalstu. Vēl pāris vārdi jūs man atļausiet par eh, minoritātēm. Šis minoritāšu jautājums jau gadiem ilgi, manuprāt, ir nedaudz tāds uh, izspēlēts, ka uh, Eh, nav īpaša atšķirība starp eh, dažādām sabiedrības un iedzīvotāju daļām Irānā. Manuprāt, tā ir viena lieta, kas eh, šodien tā kā vairāk izpaužās, un tas ir tāda kā opozīcija vai, zinām, minoritāšu nosodīšana attiecībā uz Irānas sabiedrību tiek it kā nosodīti, varbūt, teiksim, arābi attiecībā pret citām grupām, un trūkst atbalsts tātad dažādām minoritātēm. Šis dieva likums, dieva vāra, kā es teicu, tā ir lieta, kas ir eh, jāsaprot. Es personīgi domāju, ka nedrīkst eh, jaukt kopā eh, reliģiju un politiku. Un tā ir viena lieta, ko viņi nav labi sapratuši Irānā, jo Viņi referendumā ir balsojuši par uh, teokrātiju, kā jau es to teicu. Moratorijas. Es nezinu, kā, kāpēc, lai Irāņi pieņemtu moratoriju, viņi nepieņem nekādas sarunas, un uh, Iespējams arī tāpēc, ka šī sarunu galda otrā pusē sēdošie viņiem nešķiet īpaši uzticami vēl pāris vārdi, un tad es beigšu. Tātad par sankcijām. Sankcijas, kas uh, skartu tos, kuri šobrīd tiešām pārvalda reālās uh, Irānas uh, bagātības, tās būtu reāls sankcijas. Bet šobrīd, uh, kas tad notiek? kas notiek no rietumu valstu puses, tiek nu, slēgta, teiksim, bankas konti, Irāņu bankas konti, kas ir Eiropā. Nu, labi. Un ar to es arī beigšu. Paldies. Doktor Pārsī. Tagad doktors Pārsī lūdzu. Um, first... Paldies. Pirmām kārtām domāju, ka Irānas konstitūcija ietver virkni šizofrēnisku elementu, bet eh, pat ņemot to vērā, būtu iespējams ar to rīkoties, ja viņi ievērot šo konstitūciju. Ir ļoti daudz brīvības, kas ir paredzētas Irānas konstitūcijā. Problēma ir tāda, ka tā drīzāk ir tāds papīra dokuments, un tad, kad valsts eh, vēlas rīkoties, tā to nebūtu neievēro. Kas attiec uz opozīcijas, esmu nedaudz optimistiskāks saistībā ar iekšēju opozīciju, es runāju par, par ārējiem elementiem, tad, lai kādu opozīciju mēs šeit neveidot no ārpuses, uh, Eh, tai būs uzticamība tikai tad, kamēr tās darbosies vienotie, vienotā frontē ar iekšējo ar iekšējo opozīciju. Muģahedīni ir zaudējuši uzticību tajā brīdī, kad viņi cīnījās kopā ar Sadam Huseinu pret Irānu. Vienīgā iespēja, vienīgā joma, kur iespējams gūt uzticamību, ir šāds veids, jo Irāns iekšienē citādi tās nav. Kas attiec uz sankcijām, nu es domāju, varbūt vajadzētu mums iet pat vēl tālāk ārpus šī iedomātā parastās struktūras un teikt, jā, mēs varam vērsties pret konkrētām specifiskām grupām valdības struktūru ietvaros, bet, ja ilgtermiņa mērķis ir vājināt šīs te radikālos asumus konkrētajā valstī, uh, un, zināmā mērā, normalizēt šo valsti gan iekšēji, gan arī tās attiecībās ar kaimiņu valstīm, tad tādā gadījumā vienīgais ir iespējams, vienīgais, kas ir iespējams, ir darboties kopā. Ir tikai viena valsts, kur mēs pazīstam, kur sankcijas būtiski mainīja iekšējo rīcību, un līdz ar to arī ārlietis, un tā ir Dienvidāfrika. Tā ir vienīgā valsts, un tā ir, tas ir izņēmums likumam. Tas nebūtu tā nenotiek visu laiku, un līdz ar to pretējais arguments ir tas, ka mums vajadzētu ar Irānu sadarboties visās iespējamās frontēs, visos iespējamos līmeņos. Nevis domāt, ka iedzenot Irānu stūrī, mums izdosies viņu padarīt par sadarboties vēlošā, uh, gribošāku. Bet, nu, šādā veidā mēs nevaram vairs, kā 19. gadsimtā ar Britu uh, uh, floti kontrolēt pasaules jūras. Tāds nenotiek. Vienmēr būs Ķīna, pret kur, uz kuras pusi Irāna varēs vērsties. Paldies! Paldies! Vēlējos pateikties visiem ekspertiem par ļoti izsmeļošajiem un saturiskajiem komentāriem, ko mēs atzīmēsim arī protokolā. Tagad skatos uh, pulkstenī un uh, vēlējos visiem pateikties par uzmanību un tagad sēdēsim beiguši. Paldies!